Okay, dear colleagues, um, we... Godāmie kolēģi, visizcilākie biedri no visizcilākajiem klāt ir arī mūsu uh, visizcītīgākie kolēģi no sekretariāta. Es īsti nezinu, varbūt mēs varētu sākt, tad, kad Aksels apsēdies, nu jā, tad sāksim darbu. Uh, labdien visiem! Es nevēlos jums neko paziņot pirms eh, sēdes sākuma, bet eh, es arī neesmu simtprocentīgi pārliecināts. Varbūt, eh, ka kļūdīšos, bet šķiet, ka Elēnai šodien ir dzimšanas diena. Tas būtu patiešām ļoti slikti, ja es būtu kaut ko nepareizi saklausījis. Man būtu ļoti nērti. Tavs priekšnieks ārkārtīgi uztraucās par to, kā tevi apsēja dzimšanas dienā. Neviens pat neiedomājās par datu aizsardzību. Daudz lēmas dzimšanas dienā, Elēna. Šķiet, ka Bekera kungs arī jums vēlas novēlēt uh, eh, laimīgu jauku dzimšanas dienu. Bet, uh, jebkurā gadījumā, liels paldies uh, visam personālam. Nu, ne jau visiem šodien ir dzimšanas dienas, bet uh, Liels paldies visiem, arī tiem, kas nav klāt, un jo īpaši daudzām dzimšanas dienā Elēnai. Šķiet, ka esmu jūs tagad gan daudz apkaunojis. Kolēģi, tagad eh, ķersimies klāt pēdējiem darbiņiem pirms vasaras atvaļinājuma. Paldies visiem, kas ir ieradušies uz šo sanāksmi. Un eh, skatāmies darba kārtības punkts. Mums ir eh, līgumi digitālā satura piegādēji. Referenti par šo atzinumu ir eh, Marija Lauristēna, mm, ēnu referenti vismaz daži ir klāt, tātad te ir runa par mm, direktīvu par līgumiem digitālam saturam. Saskaņā ar 53. pantu eh, Lībi komitejai ir mm, asociētā komiteja un Imko un Juri komitejas ir vadošās komitejas. Lauristīns kundze iepazīstinās ar savu atzinumu projektu un tie ēnu referenti, kas ir klāt, arī varēs izteikties. Lūdzu, Marju, jums vārds. Paldies! Šķiet, ka ir tāds tuvu cilvēku loks, kas ir ne tikai informēti par šo atzinumu, bet ir uh, arī uh, piedalījušies šī atzinuma sagatavošanā, tāpēc var izteikties pavisam īsi. Te ir runa par uh, atzinumu, par kuru ir atbildīgas, par, par failu, par kuru ir atbildīgas divas komitejas, Imko un Jurī, un mūsu uzdevums ir sniegt atzinumu. Sadarbība starp šīm komitejām ir bijusi ļoti laba. Mums ir eh, bijušas tādas plašas ēnu referentu sanāksmes, kur piedalījās visi trīs referenti un visi ēnu referenti. Mēs esam ļoti daudz sprieduši par aptvērumu Un pēdējā sanāksmē mēs gandrīz, eh, gandrīz vienojāmies, pateicoties mūsu um, Aksela Fossa aktīvai līdzdalībai. Viņš ir referents jūrī komitejā. Tas nozīmē, ka mēs mēģinam ņemt vērā abas puses, tad, tad mēģinam panākt, lai eh, līkumi par parasto saturu un par digitālo saturu būtu uh, sakārtoti. Tātad te ir runa gan par lietu internetu, gan arī par automašīnām bez uh, vadītāja. Mums ir jāsaprot, kur katru no šīm lietām likt, vai pie digitālajām, vai pie nedigitālajām. Tātad šeit ir jāpanāk tāda kā sakārtošana, un ja rodas šaubas par digitālo saturu, tad to var likt arī zem digitālā satura faila. Vēl gribētu norādīt, ka pastāv kāda problēma Tātad te ir runa par personas datiem. Tas ir trešais pāns, pirmais punkts. Direktīvas projektā tiek minēts, ka direktīva attiecas uz jebkādus piegādātāju, kas piegādā digitālo saturu un kuram ir tiesības to darīt, un kas saņem par to samaksu. Vai arī tad, tad, saņem to naudā, vai arī kādā citā veidā, un te ir runa arī par personas datiem. Šis punkts ir ārkārtīgi pretrunīgs. Mūsu atzino projektā esam jau pieminējuši šo problēmu. Personas datu pārvēršana naudā rada ļoti lielas problēmas. Mēs vēl ar vienu vedām diskusijas arī ar komisiju par šo jautājumu projektā mēs esam norādījuši šādu problēmu. Atzinuma projektā jau ir norādīts, ka praktiski ir panākta vienošanās par to, ka direktīva ir jāveido tā, lai tā pilnībā atbilstu GDPR prasībām. Un šis jaunais punkts, kas tiks ieviests ies šajā virzienā, tas būs 19. pāns Eh, tātad eh, te ir runa par īpašu pantu, kas runās par GDPR pilnu īstenošanu. Maybe, uh, Tāpat te ir runa par citiem punktiem, piemēram, ko darīt, ja līgums vairs nav spēkā, uh, ko darīt ar datiem, uh, kurus patērētājs vēlas saņemt atpakaļ. Tātad te ir runa par jau izveidotajiem datiem, un tāpat arī runa par kaitējumu. Vai te runa par kaitējumu tikai digitālajai videi? Nu, atklāt sakot, nav runa par datu aizsardzību, bet gan par tādām vispārīgākām problēmām. Galvenās problēmas, kas vēl ar vienu pastāv, ir šī te atlīdzība ar personas datiem. Strasbūrā mums bija ēnu referentu sanāksme, Un mēs vienojāmies, ka mums būs plašākas diskusijas par datu aizsardzību. Cerams, ka mēs varēsim nonākt pie kaut kāda risinājuma. Mums bija arī tehniskā sanāksme ar komisiju un viedokļi par to atšķīrās. Atzinumā mēs iesakām dažus risinājumus, bet tie nav galīgie risinājumi, tātad te ir runa par tādu kā kustīgu mērķi. Iespējams, ka augustā mums būs vairāk informācijas. Esam noteikuši arī termiņu uh, grozījumu iesniegšanai, tas ir 20. 31. augusts, tātad tā ir pirmā darba nedēļa vidus, un cerams, ka par lībedzinumu mēs varēsim balsot septembra beigās. Šķiet, jūs domājāt 31. augustu, saka priekšādātājs. Es noteikti nebūšu šeit 21. datumā. Tātad 31. augusts. Labi, paldies. Ānu referenti. Mikaela, vai jūs vēlaties runāt, lūdzu? Paldies, kā jau Mariju norādīja, tas ir tāds kustīgs mērķis. Mēs vēl ar vienu diskutējam un spriežam, mums daži punkti vēl ir jānoskaidro. Es vēlētos pateikties Mariju par šo atzinuma projektu. Uh, Uzskatu, ka sākums ir labs. Mums eh, visiem ir jānodrošina normāls patērētā aizsardzības līmenis, ja runa par digitālo saturu. Es ceru, ka ziņojumā mums izdosies panākt pēc iespējas labāku risinājumu digitālajiem saturam un arī materiālajām precēm. Atgriežoties pie Lībe atzinumā, Uzskatu, ka mums uzsvaru vajadzētu likt, kā jau Mariju norādīja, uz jautājumiem, kas saistās ar personas datiem. Tāpat uzskatu, ka mums nevajadzētu izgudrot no jauna noteikumus, kas jau pastāv par uh, vispārējo datu aizsardzības regulu. Tas ir galvenais instruments datu aizsardzībai, un tādam tam arī vajadzētu palikt. Šis priekšlikums ir direktīva, un harmonizācijas līmenis noteikti nebūs tāds pats kā regulā. Ikvienam vajadzētu saprast, ka regulas nosacījumi attiecas uz personas datiem. Tātad tas attiecas arī uz gadījumiem, kas tiek skatīti šajā direktīvā. Domājot par maziem un jauniem uzņēmumiem, es gribētu nodrošināt, lai uz tiem negultos pārāk liels sloks. Tas sasaucas ar manu pirmo domu. Ja ir runa par personas datiem, prasības, kas ir iekļautas datu aizsardzības regulā, ir uh, jāparedz arī šajā direktīvā, tātad tās nedrīkstētu dubultoties. Ja ir runa par citu datu jēdzienu, ko pieminēja arī Marju, mums vajadzētu precizēt, ko tieši mēs domājam ar šo terminu, jo īpaši nozīmīgi tas ir 13. un 16. panta kontekstā, kur ir runa par līgumu izbēgšanu. Tāpat vajadzētu arī saprast, ko tieši patērētājs drīkst pieprasīt atpakaļ no piegādātāja. Te ir runa par kuriem datiem, uh, kuri dati būtu jāatgūst automātiski un kā tas viss darbotos. Uzskatu, ka līkumā vajadzētu skaidri norādīt, kuri dati tiek piedāvāti apmaiņai par piegādāto saturu. Šeit vajadzētu noteikti atšķirības saistībā ar ģenerēto saturu, uh, kuru, zināmā veidā, ražo patērētājs. Šeit ir jānosaka caurzemes attiecības starp patērētāju un piegādātāju, jo īpaši līguma izbēgšanas gadījumā. Kā jau Mariju norādīja, mums vajadzētu turpināt diskusijas par uh, counterperformance modeli un iespējām. Tātad uh, Te ir runa par to, kas tiek nodrošināts par datu lietošanu. Es ceru, ka referenti un ēnu referenti būs gatavi un uh, sagatavotais atzinums nodrošinās vajadzīgo datu aizsardzību. Tagad zaļo ēnu referents. Es uh, gribētu pievienoties tiem jautājumiem, uh, Eh, par kuriem runāja iepriekšējie runātāji, un es vēlētos arī skaidri teikt, ka, manuprāt, mūsu galvenais pienākums ir nodrošināt, lai pastāvētu vispārēj datu aizsardzības regula, un tā sāks tikt piemērota no 2018. gada. Tāpēc mums nevajadzētu tagad kaut kādā veidā mainīt personu status vai izgudrot no jauna. Mums vajadzētu vienkārši atsaukties uz šiem noteikumiem, jo te nav runa tikai par tiešsaistes saturu, bet par jebko, kur varētu būt iesaistīti personas dati. Tagad par šo uh, punktu, ka m, um, personas dati līgumā varētu tikt izmantoti kā naudas aizstājies. Domāju, ka mums vajadzētu skaidri teikt, ka Vai nu šis nosacījums ir skaidri jāsasaista ar to, kas paliek ārpus 7. pānta 4. punkta no regulas, un kur ir iekļauta skaidra atsauce uz šo punktu. Tātad, iespējams, nav nemaz iespējams maksāt ar jūsu datiem. Personas datu aizsardzību nedrīkst pārdot. tāpat kā citas personas tiesības, tātad tās nedrīkst uh, nodot pārdošanai. Vai arī vajadzētu mm, varbūt atturēties no šāda nosacījuma ieviešanas, ja mēs nevaram te ielikt iekšā skaidru atsauci uz regulu. Manuprāt, tas rada vēl lielāku neskaidrību un haosu. Personas datu noteikumu piemērošanā. Uh, Domāju, ka tas patērētājiem nekādu skaidrību nedod. Paldies, tagad Aksels. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlētos vēlreiz pievienoties tam, ko teica Lauristīns kundze. Lielajā ēnu referents sanāksmē mēs Eh, tikām diezgan tālu, tātad mēs, nu, skatījāmies uz šīm atšķirībām no starp digitālo saturu un materiālajām lietām. Tātad mēs eh, patērētājiem mēģinam radīt eh, skaidras pozīcijas. Es domāju, ka mums vajadzētu pateikt, ka gan uzņēmējiem, gan arī patērētājiem ir vajadzīgi skaidri izteikumi. Komisijas priekšlikumā, protams, šeit parādās vairāki punkti. Varbūt mēs varētu šo priekšlikumu radīt tādu caurredzamāku un iztolkošanai vieglāku, bet bieži vien ir grūti pateikt, vai te ir runa tikai par digitālo saturu vai arī par materiālajām lietām, un īsnībā tas viss var arī mainīties nākotnē. Tika jau minēts, ka mm, šos datus it kā var izmantot atlīdzībai. Jānis Vilips Albrechts jau pareizi norādīja, ka personas datus nevar izmantot samaksai. Šķiet, ka līgumos tas var parādīties pat kā saistības. Domāju, ka mums vajadzētu to visu vēl pārdomāt. Un attiecībā uz Māriju sagatavoto Lībe komitejas atzinumu, domāju, ka šis projekts ir ļoti labs, mēs varētu arī šajā virzienā iet. Tātad, ja runa par datiem, tad pamatos, es domāju, ka mēs visi varam būt vienisprātis, ka attiecībā uz personas datiem Galvenokārt mums ir jāatcerās par jauno datu aizsardzības regulu. Varbūt mums vajadzētu vēl konkrētāk paskatīties uz datiem, par kuriem ir runa līgumā. Tātad mums vajadzētu padomāt, kā apieties ar personas datiem. Šeit varbūt mums vajadzētu vairāk nošķirt tos personas datus, kas ir vajadzīgi līguma izpildēji, un datiem, kas um, varbūt var spēlēt kaut kādu lomu ārpus tā, bet kas uh, tomēr saistās ar personu. Tāpat arī es domāju, ka mums vajadzētu vēl turpināt par to diskusijas. Mihāls Bonī jau arī norādīja, ka mums ir jādomā arī par citu datu definīciju. Man tātad tie būtu dati, kas nesaistās ar personu, bet varbūt mēs varētu šeit iekļaut arī vairākus līmeņus. Pats svarīgākais, kas parādās arī šajā ļoti labajā ziņojuma projektā, ir tas, ka vispārējā datu aizsardzības regula ir pats būtiskākais attiecībā uz personas datu aizsardzību un kur vajadzīgs, tad šī regula arī tiek piemērota. Tieši tāpēc es priecājos, ka šis atzinums tiek gatavots. Liels paldies par to, un es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies! Šķiet, ka mums ir jau panākta vienošanās. Neviens cits deputāts nevēlas izteikties. Es nezinu, vai komisijai būtu īsi kas piebilstams. Jums, protams, nevajag runāt, ja nevēlties. Liels paldies, ka devāt mums vārdu. Tikai daži komentāri atbildot uz eh, deputātu izteikumiem. Pirmkārt, redzēju tādu plašu vienošanos starp deputātiem attiecībā uz regulas piemērošanu. Šeit mēs varam tikai un vienīgi piekrist. Sākumā savā priekšlikumā mēs gribējām parafras, parafrazēt regulas noteikumus, pārlikt eh, tos eh, līguma valodā, bet eh, nec padomē, nes parlamentā neguvāt tam atbalstu. Pašlaik padomē diskusijas norisinās visnotaļ pragmatiski, tātad te tiek ņemtas vērā visas praktiskās dabas sakas, piemēram, līguma izbeigšanas gadījumā. Kā jau Albrecht kungs norādīja, regula tiek uzskatīta par piemērojamām tiesībām datu subjektam. Un, protams, tas ir tāds interesants virziens. Šajā sakarībā, runājot par jebkuriem citiem datiem, mēs tieši tāpat kā Fosakungs sapratām, ka šie citi dati nozīmē jebkurus citus datus, izņemot personas datus. Šeit būtu svarīgi uzsvērt, ka trešā panta sākumā mēs runājam par aptvērumu. Tātad e, šī termina, jebkura citi dati, nozīme attiecas uz direktīvas aptvērumu. Šeit mums vajadzētu būt pēc iespējas vispārīgākiem. Mums nevajadzētu radīt e, kaut kādas atšķirības, kas neļautu mums radīt um, vienādu spēles noteikumus, kas, protams, ir šīs direktīvas mērķis. Mēs nevēlamies iejaukties aptvērumā, jo piegādātāji varētu līdz ar to um, izgudrot savus produktus vai arī darīt kaut ko tādu, kas ļautu viņiem izvairīties no direktīvas piemērošanas. Ja runa par detaļām, kā tieši šos datus um, regulē, uh, jo īpaši te es runāju par līkuma izbēgšanu, kas tādā gadījumā notiks ar datiem, tad šeit mēs varam atkal iekļaut kaut kādas atšķirības, bet, nu, kopumā tas iet eh, padomis virzienā. Nākamais punkts, kuru gribēju pieminēt, ir eh, programmatūra, produkti, kas nāk kopā ar programmatūru. Šeit vajadzēja noteikt atšķirības. Padomē spriedām par dažādiem moduļiem, par, dažādām, par dažādiem līmeņiem. Jūrī un IMCO komitejā, kur viņi ir spriež par digitālā satura direktīvu, diskusijas bija līdzīgas. Bet svarīgākais mums būtu atrast risinājumu, kas mm, izturētu nākotnes spiedienu un kas būtu gana praktisks patērētājiem. Uh, nācām klajā ar ieteikumu, nu nesaku, ka tas būtu pats gudrākais un labākais, mēs ilgi par to cīnījāmies, mums nebija citu labāku ideju, bet mums vajadzētu būt piesardzīgiem, mēs nedrīkstam pieņemt šķietami vienkāršus risinājumus. Ja mēs sakām, ka šīm atšķirībām ir jābūt tur, kur ir atrodams defekts, tātad teiksim, Jūs nospiežat pogu beļas uh, mašīnai, uh, lai uzsākt mazgāšanas ciklu, un tad uh, izrādās, ka defekts ir programmatūrā vai arī defekts ir mehāniskajās daļās, nu, tad no tā mēs arī izsecinām vai te runa par digitālo saturu, par programmatūru vai par mehāniku. Bet tādā gadījumā šis pierādīšanas sloks kūstas uz patērētāju. Viņam ir jāzina, kur ir šis defekts, lai viņš saprastu, kādas tiesības viņam piemīt. Nu, ar veļas mašīnu varbūt tas vēl būtu iespējams, bet ar citiem ražojumiem tas varētu izrādīties ļoti sarežģīti. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs praktisks risinājums, kas palīdz patērētājiem un kas mm, izturēs arī visas nākotnes pārmaiņas. Pašlaik mm, taisnība ir tāda, ka lielākā daļa no programmatūras produktos vairs nav tik svarīga, bet iespējams lieta interneta laikmetā tai būs ļoti liela nozīme. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi tādi risinājumi, kas būtu piemērojami produktiem pašlaik, bet kas ļaus šos pašus noteikumus izmantot arī nākotnē, tad, kad mums būs viedās mājas un viedās mājas ierīces. Tātad mums ir jāņem, pus, jāņem vērā abas šīs puses. Paldies! Paldies, un um, arī var tu vēlētos ko piebilst. Jā, paldies par šo interesanto diskusiju. Tas tiešām arī radīja priekšstatu par to, cik ļoti komplicēti tas viss ir. Jo jūs jau saprotat, ka pat jautājums par pašu aptvērumu, kas, uz ko attiec direktīvas, ko nē, joprojām vēl tiek diskutēts. Un es ļoti lielā mērā piekrītu visam kolēģu teiktiem. Mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt to, lai vispārīgā data aizsardzības regula tikta attiecīgi īstenota. Un es domāju, ka tur mēs arī varam atrast labākos risinājumus attiecībā uz šo veiktspējas jautājumu, kas ir vissarežģītākais. Mēs turpinam darbu. Nu, cerams, ka augustā visi atgriezīsimies un varēsim nekavējoties organizēt kādu sanāksmi un mm, tūlīt arī turpināt eh, gatavoties septembrī, pirms Jurija un Imko nonāks pie kādiem gala dokumentiem par mūsu ziņojumu. Paldies, paldies arī referentiem un kā vienmēr aktīvajiem kolēģiem, kas strādā pie digitāliem jautājumiem. Tālāk varam pāriet pie 19. darba kārtības punkta, kas ir ēs mehānismu demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām izveide. Un referenti ir Sofija Intvēlte. Un tagad mēs apspriedīsim grozījumus sekojot mandātam, ko saņēmām plenārsēdē 2016. gada jūnijā, mūsu komiteja uzņēmās darbu, lai strādātu pie šīs te pašinstīvas ziņojums par ES mehānismu demokrātie tiesiskām pamatiesībām izveidēji. Un 21. aprīlī Sofija Intvelta saņēma kopumā 654 grozījumus, un tagad tie visi būtu jāapskata. Tā kā došu Sofiju vārdu tev, un pēc tam eh, došu vārdu visiem deputātiem, kas būs ieinteresēti runāt par šo jautājumu. Sofija, lūdzu, tev pirmajā vārds. Paldies! Šeit droši vien būs visai īsa eh, viedokļa apmaiņas. Pirms paldies eh, visiem kolēģiem, kas ir klāt un arī kas nav klāt par iesniegtiem grozījumiem. 654 ir liels skaitlis, bet tie ir visai konstruktīvi un bagātīgi. Uh, un uh, tos eh, izskatot, jāsaka, tie rada labu pamatu kompromisiem. Un eh, cerams, ka mēs varēsim nākt klāt tādu visaptvarošu priekšlikumu pēc vasaras. Diemžēl uh, daži grozījumi neiet vienā virzienā. Daži attiec uz principu, ka visām dalību valsts, visas dalību valsts ir jāuzrauga un mehānismam nevajadzētu tikt krīzes iedarbinātam. E, monitoringa būtu jānotiek regulāri, tam būtu jābūt objektīvam un balstītam uz pierādījumiem. Nu, tas ir pats galvenais, kā jau to praksē organizēt, tas jau ir sekundārs taps jautājums. Ir arī e, dažas lietas, e, ko es vēlējos īpaši uzsvērt, piemēram, subsidiaritātes princips Nu, tas ir, eh, protams, princips, par ko visi iestājas. Mēs vēlamies būt pārliecināti, ka dalībvalsts ir apņēmības pilnas un vēlēšanās pilnas eh, piedalīties un eh, ir tiesīgas veidotas pašas savus sistēmas. Taču subsidiaritāte tāpat laikā nenozīmē, ka jūs varat izvēlēties opt-out pieeju no līguma principiem. Tālāk runa par kvalitīvu un kvantitīvu izvērtējumu. Arī te ir jāatrod e, risinājums, kas līdzsvarotu abus, jo kvantitatīvais vērtējums varētu būt nedaudz mehānisks, bet ir objektīvāks. Nu, savukārt kvalitīvais vērtējums ir subjektīvāks. Tā kā ir jāpanāk atbilstošais līdzsvars jo objektivitāte šeit ir svarīgs elements. Nu, e, panēsastāvs tas arī ir svarīgs. Es e, apkopošu visus grozījumus galvenais, lai panels būtu tāds, kuram uzticas visi. Tas tiešām ir nu, pats būtiskākais. Priekšlikumu no EPP aizvietot scoreboardu ar eh, ziņojumu un uh, rekomendācijām dalību valstīm, nu, man tas būtu pieņemams. Un tad ir daži grozījumi, kurus varbūt īsti nesapratu princips neieviest jaunus instrumentus, bet uh, būvēt tālāk, uh, attīstīt tos instrumentus, kas jau ir mūsu rīcībā. Jā, protams, es saprotu, ka nevajag uh, jaunas instrumentus radīt, uh, ja tas nav nepieciešams. 295. grozījums. Tur es lieku priekšā kaut ko ļoti praktisku, kas ir pilnīgi par velti nemaksā ne grāša. Uh, respektīvi instrumenti, kā piemēram eh, tī, mēdīju plurālismu monitorings, fundamentālo tiesību, pamatiesību ziņojums, Eiropas komisijas cilvēku tiesību, ierošanas salīdzinošā tabula un tā tālāk. Tā kā mm, instrumenti, eh, ir saglabājumi tie paši, bet ja mēs tos prezentēsim visus reizē, nevis atšķirīgos laikos, tas varētu būt ļoti uzskatāms un arī vienkārši mehānisms. Un beigās ir svarīgi, lai tas viss kopumā tiktu atbalstīts. Jo, ja mēs panāksim tikai nelielu vairākumu, nu, tad tas viss nedarbosies. Mums ir vajadzīgs plašs atbalsts institūcijās, arī dalība valstīs. Es piedalījos Kozak konferencē pagājuši mēnes, un mēs par to runājam. Un man radās iespējas, ka ir tāda ļoti atklāta, pozitīva gaisotne un vēlme sadarboties turpmāk. Nu, eh, pēc visām šīm piezīmēm procedūra būs tāda, ka es strādāšu pie kompromisa priekšlikumiem vasarā Es uzmākšos saviem ēnu referentiem ar ēpastiem un priekšlikumiem. Tālāk ideja tāda, ka mēs eh, augusta beigās pāris eh, ēnu referents sanāksmēs nonāksim pie vienošanās, lai varētu piekti mm, balsot komiteja oktobra sākumā un oktobra pirmajā plenārsēdē varētu balsot parlamentā. Nu, jā, tur viss atliekas par pāris nedēļām. Nu, tas nav nekāds pasaules gals, jo labā, galvenais ir panākt rezultātu. Nu, katrā ziņā, izējot no tā visa, mēs varam turpināt darbu. Un rīt ir pēdējais, ne, pēdējās neformālās darba pusdienas ar ekspertiem no dažādām jomām. Rīt tēma ir metodoloģija. Un proti, kā uh, šādu ziņojumu vai salīdzinošo tabulu varam uh, veidot. Tā kā, ja kādu tas interesē, lūdzu vērsieties pie manis un es jūs ar visu iepazīstināšu. Paldies, Sofija. Ir divi kolēģi, kas vēlas izteikties. Franka Engela uh, vārdā Uztais Punīkungs, paldies. Jā, jūs visi esat saņēmuši no Franka uh, nelielu dokumentu, kurā viņš izklāsta uh, savu dažādus viedokļus par šo jautājumu. Šis ir ļoti svarīgs ziņojums, un tam viss piekrīt. Nav nepieciešamības pat uh, uzsvērt, ka tas ir svarīgi EPP grupai, un Franks Engels ir mūsu ēna referents. Un, uh, Ir iesniegta ļoti daudz grozījumu, un uh, Franks pasakās Sofijai par viņas darbu un apliecina, ka ir at gatavs ar atvērtu prātu kopā strādāt pie grozījumiem. Ir skaidrs, ka pie šāda jautājuma jūtīgie jautājumi un uh, dažādu politisko grupu intereses var nesakrist. Taču eh, lielam vairākumam vajadzētu vismaz vienoties par principu. Viņš uzskata, ka mums ir jāstrādā pie kopīga redzējuma, kā viņš saka, eh, pie mehānisma, kas nodrošinātu tiesiskuma nepārtrauktību, kas būtu balstītos eh, kopējas loģikas par pārvaldību Eiropas Savienībā. Un tas ir kaut kas tāds, mm, pēc kā mēs visi vai gan visi tiecamies, un viņš uzskata, ka e, lielāka dalību valstu institūciju iesaistīšana un dalību valstu atbildība par mehānismu var garantēt caur līdzdalības uh, normām, tas padarīt mehānismu daudz uh, pieņemamāku. Uh, Un mums ir jānodrošina tas, ka dalībvalsts uzņemas atbildību par mehānismu. Tas nodrošinās tā labu darbību. EPP uzskata, regulāra vērtēšana ir svarīga un jākoncentrējas uz regulāru uh, pārvaldības norma uh, un prakšu attīstību un dod priekšrieku kvalitatīvām vērtējumu metodēm principi, kas atbilst uh, un ir spēkā gan gārp valstīm, tam jau pašiem jābūt spēkā arī attiecībā uz dalību valstīm. Uh, Un uh, esam iesnieguši uh, eh, grozījumus, uh, eh, kas padarītu ziņojumu pieņemamāk mums visiem. Un vēlreiz viņš pasakās par uh, referentes atklāju, uh, atklātību, un viņš uh, raugās ar cerībām uz tālāku sadarbību, lai varētu apstiprināt jēgpilnu tekstu, kas uh, varētu izveidot patiešām uh, darboties spējīgu mehānismu tiesiskuma, eh, tiesiskumam. Un paldies par atklātumu un sadarbības gāru Sofija Intveltei. Un šis eh, Eiropas Savienības instruments demokrātie tiesiskumam pamatiesībām Eiropā ir ļoti nepieciešams, ir īpaši šobrīd. Frank is happy with you, Sofija. Jā, paldies, redz, Frank, Sofija, tev ļoti apmierināts. Silvievonai lūdzu vārds. Paldies, priekšsādātāji! Jā, nu es arī gribu teikt, ka esmu apmierināta ar Sofijas uh, Inteltas uh, darbu. Viņa ir piedāvājusi ļoti labu ziņojuma projektu, un tas ir ļoti labs uh, pamats, kas tiek atbalstīts no vairuma kolēģiem. Nu, taču runājot par šiem daudzajiem grozījumiem, Daudzi no tiem, eh, vismaz manis iesniegtie, nevēlas pamatos kaut ko mainīt ziņojumā, bet varbūt viest lielāku skaidrību dažos jautājumos. Divi no maniem grozījumiem ir tā, tikai divi ir tādi uh, būtiskāku raksturu, un uh, tos es gribētu vēlreiz izdiskutēt ar uh, referenti un ēnu referentiem. Referenta piedāvā noteiktu sistēmu Uh, uzraudzībai un monitoringam par demokrātijas principu ievērošanas valstīs, kuras uh, būtu jāveic attiecīgiem ES uh, iestādēm, uzraugot dalību valstis, bet manuprāt, tas īsti tā nav pieņemams. Jo 15. Jūnijā 2014. gadā eh, tika piedāvāts īpašais eh, meha, jau izstrādāts un apstiprināts mehānisms eh, dalību valstu monitoringam, un tas ir savā ziņā sarežģītāks un balstās uz nedaudz citiem principiem. Tālāk. 51. pāntā Sofija Intvelte piedāvā izveidot īpašu tiesību katalogu, bet uh, es nezinu, vai tas ir īstais priekšlikums, jo uh, te ir runājot par pamatiesību hartu, kas ir pamatā uh, mūsu tiesību aktiem un attiecas uz visu Eiropas Savienību, kā arī uz dalību valstīm. Uh, Un līdz ar to mēs nonākam pie tādas jomas, kur piemērošana vairs nav tikai dalība valstu ziņā, kur tā ir jāpiemēro eh, visā uh, Eiropas Savienībā, un tā tiek attiecināt uz dalību valstīm uh, vienādi. Un mēs uh, droši vien nevēlamies šo vispār uh, tātad uh, pamatiesību hartas ievērošanu kaut kādā veidā apšaubīt. Uh, un es vēlu visiem gan labu vasaras pauzi, nevis uh, tik daudz strādāt. So Kristīna, lūdzu. Jā, paldies. Vispirms es vēlētos arī izteikt eh, komplimentu Sofija Intveltē, tas ir labs uh, ziņojuma projekts, uh, un es arī iesniedzu virknī grozījumu, kas, manuprāt, nāk par labu tekstam un uzlabotu tiesiskumu mehānismu, padarot to saistošāku. Līdzīgi kā stabilitātes un izaugsmas pakts, eh, ja tas netiek ievērots, eh, tad eh, seko soda sankcijas, kas var iet novest pat līdz Eiropas Savienības finansējuma apturēšanai, pirms dalība valsts neveic attiecīgos korektīvos pasākums. Bet mehānisma palaišana attiecībā uz pamatiesību ievērošanu Galvenais ir paturēt prātā, ka mums ir šeit vajadzīgs tomēr stabils tieskais pamats, tāpat kā tas ir ekonomiskai pārvaldībai. Tad, kad mēs runājam par Eiropas aģentūram un kandidātu valstīm, tad arī tām ir jāatbilst mūsu um, pamata principiem. Uh, Eh, pamatprincipi ir jāievēro arī visām aģentūrām, piemēram, par Frontex īpaši bieži tiek runāt šajā sakarā. Eh, vēl šajā ziņā ir svarīgs dažādas informatīvas kampaņas eh, adresētas mūsu iedzīvotājiem, lai viņi labāk zinātu par savām tiesībām, ko Eiropas pilsoņu garantē Eiropas līgums. Bet ne visi par to eh, pietiekami zina, un ne visi zina, kāds labums ir no visiem šiem te Eiropas Savienības darbības pamatprincipiem. Un visas šīs te pamatiesības ir jāievēro visā Eiropas Savienībā, savstarpēja atzīšana vai pilnīga atzīšana, piemēram, uh, upuru tiesība aizsardzība. Uh, Un 70. pāns acīm redzot ir eh, jāpārraksta, jāgroza, un mums ir nepieciešami īpaši nosacījumi gadījumiem, kad tiek pārkāptas eh, pamattiesības. Eh, Piemēram, līdz pat balsošanas tiesībām padomē, ja dalība valsts nepildā šīs te normas. Paldies! Radlī, Radevkungs. Jā, paldies vēlētos apsveikt referenti ar eh, šo ļoti sarežģīto ziņojumu. Lai valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā, eh, tai ir jāpanāk atbilstība Kopenhāgenes kritērijiem. Kā mēs zinām, tad Eiropas komisija veica monitoringu un publišo ikgad ziņoju, ikgadēju ziņojumus par katru kandidātu valsti. Taču uh, šī kontrole beidzas pavisam pēkšņi līdz ar to mirkli, kad dalība valsts pievienos Eiropas Savienībai. Un tad mēs pēkšņi pieredzam uh, tiesiskumu pārkāpumus, korupcijas pieaugumu tā tālāk. Eiropas komisijas analīze un neatkarīga eksperta analīze liecina, ka tas notiek visā Eiropas Savienībā. Un šādas negatīvas parādības ir vērams gan visās dalība valstīs. Uh, Un tieši tādēļ ir svarīgi, lai šis ES mehānisms demokrātie tieskumam un pamatiesībām tiktu piemērots regulāri, nodrošinot regulāru, uh, objektīvu kontroli, kas netiktu ļaunprātīgi izmantots politisku interešu uh, vārdā. Bet re, vienlaicīgi ir respektētu valstu neatkarību un suverenitāti. Uh, Eh, neatkarīgi eksperti konstitucionālajā likumdošanā. Eh, viņu ziņojumi būtu jāpadara publiski pieejami, lai varētu noraidīt vai novērst eh, jebkādus, jebkādas aizdomas par um, neobjektivitāti. Bulgārijai un Rumānijai uh, šis uh, monitorings būtu jāpiemēro tāpat kā citām dalību valstīm. Uh, šeit nevajadzētu būt atšķirībai starp dalību valstīm. Paldies! Ogromnym uznaniem patrzę na zaangażowanie. Liels paldies! Jureka kungs. Mani ļoti pozitīvi iespaidojusi Sofija Intveldes um, apņemšanās strādājot pie šī ziņojuma, bet papildus um, tiešām cieņai. Jāsaka, man ir zināmas bažas par to virzienu, kādu viņi ir izvēlējusies. Un, manuprāt, tas mums liek nonākt konfliktā ar līgumu, kur ir definētas mūsu kopīgās vērtības. Ja paraugāmies līguma septītajā pantā, līgums par Eiropas Savienību, tur ir noteikts sliekšņa rādītājs attiecībā uz to, kā definēt pamatvērtību pārkāpumu. Gribētu norādīt, ka tur iekļautais slieksnis ir četras piekdaļas, un tas ir krietni augstāks nekā slieksnis konstitucionāliem grozījumiem daudzās valstīs. Demokrātija ir atvērts princips. Demokrātijas pamatprincipi ir tādi, ka mēs esam atšķirīgi un arī mūsu demokrātijas atšķiras. Pastāvīgas monitoringa mehānisms vienkārši vēl pastiprinās konflikts, kur jau tagad ir krietni par daudz. Uzklausījām vairākus parlamenta deputātus, kas norādīja, ka mūsu dzīve būšot krietni labāka un darbs krietni vieglāks, ja Briti dosies prom no Eiropas Savienības. Bija arī kāds, kas atsaucās Franka Engela nostāju. Finanšu sankcijas, kādas tās ir noteiktas valstīm, kas nesadarbojas migrācijas politikas jomā, uh, nekādā veidā nav saistītas ar to, ka kāds gribētu iegūt naudiņu, bet ir jautājums, vai jūs gribat būt Eiropas Savienībā vai nē. Un ja visi vēlamies strādāt kopā, tad mums jābūt mēreniem varbūt arī savās apsūdzībās vienam otram. Ja paraugāmies uz uh, īrijas pēdējā referenduma rezultātiem, vienlīdzīgu tiesību princips tika ignorēts šajā referendumā. Manuprāt, um, nacionālā un Eiropas līmenī notiek ļoti nopietnas lietas šobrīd. Nav pareizi izmantot šāda veida ideoloģiskus instrumentus. Ja te mērķis ir um, sašķelt un valdīt, labi, nu, es jau varu tam piekrist. Bet ja mūsu mērķis ir teikt, ka um, ir daži, kas būs Eiropas saimnībā un daži, kas nebūs, no tiem gribam tikt vaļā, nu labi, arī to pieņem zināšanai. Paldies, Barbara Spinelli, lūdzu. Paldies! Arī es gribētu pateikties referentei par paveikto darbu visu šo mēnešu garumā. Un paldies arī par to, ko mēģināt uh, paveikt ar kompromisu grozījumiem, mēģinot um, iestrādāt tekstā dažādo grupu iesniegtos grozījumus. Uh, Sofijas spējas mūs visus uzklausīt ir tiešām iespējīgas. Uh, Uh, visos uh, arī tātad uh, visās tikšanās reizēs arī ne tikai ar mums, bet arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Tādēļ es ar lielu uzticību raugos uz viņas paveikto un esmu pārliecināts, ka tikpat daudz tiks paveikts arī vēlāk saistībā ar kompromisiem. Protams, kā nu referenti arī vēl nākotnē tiksies, bet ir četras prioritātes, par kurām vēlētos jau šobrīd runāt, kas ir uh, centrāli svarīgas uh, saistībā arī ar tiem grozījumiem, ko es iesniedzu goja vārdā. Pirmkārt, es ceru, ka kompromisa grozījumi neliks uh, šim instrumentam pazaudēt pamata ideju. Centieni nodrošināt uh, to, ka pamatiesības kļūst par centrālo elementu un tajā pašā laikā izveidojot arī mehānismu, lai izvērtētu to ievērošanu. Es ceru, ka par to tiks runāts šajā ziņojumā. Objektivitāte, kas neļaus selektīvā veidā pieiet un vērtēt šīs darbības, par ko runāja arī iepriekš kolēģi. Šāda instrumenta izveide ir saistīta ar pam, arī pamatiesību hartā noteiktajām vērtībām, un tas balstās uh, uz uh, tā, ka septītais pants līgumā tam īsti nav vērojama uzticība, un tas nav pietiekami arī objektīvs, neatkarīgs. Kā jau esmu iepriekš norādījis, tad es varu piekrist referentei attiecībā uz to, ka mums jātiek vaļā no 51. panta, jo ja tas ir vienīgais veids, kā šī harta var kļūt par reālu Eiropas Savienības tiesību likuma projektu. Otrakārt, mehānismu paplašināšana un attiecināšana arī uz citām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām un pamatiesību aizsardzība galu galā ir tas būtiskākais elements jo galu galā viss jau nav saistīts tikai ar to, kas ir hartās un līgumā, bet arī citos starptautiskos instrumentos. Šeit mēs runājam par horizontālām saistībām, kas attiecas uz visiem, neatkarīgi no tā, kam tās tika rakstītas. Nu, var jau, protams, iedomāties jau tagad, ka būs šāds sadalījums. Vieni būs tā kā neaizskaramiem, Mm, citi mm, rīkosies citādi, bet gribēs izmantot tiesības pilnā mērā. Tādēļ ir svarīgi šeit mums domāt gan par dalību valstīm, gan arī par Eiropas Savienības struktūrām un vienībām. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā veicināt uzticību Eiropas Savienībai. Un, manuprāt, tad, kad um, Eiropas Savienība aicina ievērot likumus primāri, viņiem pašiem vajadzētu parādīt, ka viņi paši pilda visus šos noteikumus un prasības, jo citādi jau Tie vienkārši tādi vārdi. Un tas vienkārši arī veicinās šo atsvešināšanās sajūtu, kas jebkurā gadījumā jau ir pilsoņiem attiecībā uz Eiropas Savienību. Treškārt, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana un, un, un vidējās sabiedrības iesaistīšana. Šajā jautājumā liekas, ka Sofija šis jautājums ir patiešām ļoti svarīgs. Un manos grozījumos konkrēti tiek aicināts, lai iedzīvotāji tiktu sadzirdēti, kad tiks izveidots šis jaunais mehānisms, pilsonisko sabiedrību vajadzētu uzskatīt par neatņemamu daļu visā šajā kopīgajā uzdevumā ievērot un aizstāvēt pamatiesības. Es arī ceru, ka Sofija paturēs prātā mūsu idejas par jau esošo dalības instrumentu stiprināšanu, jo īpaši šeit es domāju par pilsoņu iniciatīvu, bet arī jauniem instrumentiem, ko pilsoņi var izmantot un lai aizsargātu savas tiesības, piekļuve tiesai, patērētāja aizsardzība un tā tālāk. Brexit un diskusijas par arī Grieķijas izstāšanos, referendums Nīderlandē, vēlēšanas Austrijā. Tas viss parāda, ka pastāv vērā ņemama plaisa starp Eiropu un tās pilsoņiem. Šobrīd ir īstais brīdis atgūt uzticību, un iespējams, ka tas varētu būt pirmais solis, kas uh, nodrošinātu Eiropai jauna tipa leģitimitāti. Ceturtā kārta. Sociālās tiesības mēs vēlētos, lai tas kļūtu par reālu izvērtējuma parametru, tieši tāpat kā civilās tiesības, pilsoņu tiesības, un ka tās būtu jāuzskata uh, par vienlīdzīgi svarīgām. Ekonomikas un finanšu krīze, kā arī pasākumi, kas izmantoti cīņai ar to, ir uh, likuši Eiropā, Eiropai atgriezties pie sociāliem jautājumiem. Uh, Tādēļ, ja mēs varētu no jaunām stiprināt šīs apņemšanās, um, īstenot un pildīt sociālās tiesības, tad to vajadzētu pilnīgi, pilnīgi skaidri arī šeit norādīt. Šobrīd tas arī viss. Paldies, Sofija, par lielisku paveikto darbu. Paldies, Barbara! Tack så mycket. Eh, jag vill också bara ge mitt stöd till det arbete som... Lielas paldies, postas kundze saka, gribētu paust savu atbalstu Sofijas paveiktajam kopā ar ēnu referentiem. Un gribētu tikai norādīt, ka, jā, šis ir pēdējais brīdis. Jo īpaši paturot prātā politisko lietu attīstību, eiro, skepticismu, kāds novērojums Eiropā, bieži vien tiek runāts arī par demokrātijas deficītu. Ir svarīgi, lai mums būtu konkrēti indikātori, kas ļaut mums izvērtēt, kādā veidā dalībvalstis un Eiropas iestādes ievēro noteiktās cilvēktiesību normas. Es nedomāju, ka šeit vajadzētu vēl uzspēt no jauna izgudrot, bet tajā pašā laikā mums ir jāstiprina situācija, mums ir arī jāizdara spiediens uz Eiropas komisiju, lai tā īstenotu savas apņemšanās. Protams, ka arī 95. gada rezolūcija būtu jāatceras, un cilvēktiesībām vajadzētu būt tādai pašai statusam kā ekonomiskajai sadarbībai un tā tālāk. Pilnīgs atbalsts no manas puses. Paldies, Ulrika Lunaček, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es sākumā gribētu pateikties Sofiju Intvēldei par lieliski paveikto darbu jo arī man šķiet, ka šis ir ļoti vērtīgs priekšlikums, un man ir liels prieks, ka izdevās jums, un arī izdevās mums daudzus pārliecināt, un jāsaka, bieži tā negadās. Bieži negadās, ka varu gandrīz piekri, piekrist gandrīz visam, ko saka, piemēram, ETP ēnu referentu, un arī no darba. Uh, uz kopīgais tos etnē. Es ceru, ka šis būs solis uz priekšu, īpaši šajos laikos, kad, kā jau tika minēts daudzās dalībvalstīs, tajā skaitā arī manā valstī, pilsoņi aizvien lielākā mērā ir nesaprot un ir skeptiski noskaņot par to, kas ir Eiropa. Šis ir svarīgs solis, tādēļ es ceru, ka mums veiksmīgi izdosies to izbīdīt cauri parlamentam, komiteju sākumā, pēc tam plenāru sesiju un arī sadarboties ar padomu, lai beig beigās mums būtu mehānisms, uh, kas beigtu vainot tikai vienu dalību valsti katrā attiecīgajā brīdī, un tad nākamajā mm, ar pirkstu rādīt uz citu valsti, jo, kā jau es bieži esmu norādījis arī mūsu komitejā, es atceros, kā bija Austrijā 2000. gadā, kad pie varas stājās labējie, labējā valdība un bija sankcijas pret Austriju. Uh, Mana politiskā grupa, es eh, tobrīd biju parlamenta deputāta, mēs to ļoti atbalstījām, bet nu, problēma bija tāda, ka nebija reāla mehānismu, nebija izējas stratēģijas. Un Austrijā, nu, manuprāt, viens no iemesliem, kādēļ eh, vēl aizvien un atkal nu jau no jauna ir skep, eh, skepticisms par Eiropas Savienību, ir tas, ka tobrīd šī mehānisma nebija. Tas um, tātad lika cilvēkiem uh, ap mums vienoties, ka viņi visi ir pret Briseli. Un tas ir tas uh, mehānisms, ka mums, ka mums vajadzētu nākt klajā tātad šādu uh, mehānismu, kā mums kopīgi cīnīties. Un tas ir tas arī, ko Engels kungs raksta savā tekstā, tika arī teikts, ka tas ir tas, kas rada problēmas. Šeit galu galā mums kopīgi ir jāraugās uz visām dalībvalstīm kopā lai nebūtu nekādu izņēmumu, jo nu neviens jau nav nevainojams. Nu, vienam lielāks problēmas, citam mazāks, bet nu, atkarīgs jau, ko meklē, ko skatās. Tādēļ, pirmkārt, um, mans komentārs ir par procesu un gan arī par rezultātu. Esmu tiešām pārliecināta, ka nu, darbā gan jums darba pietiks. Nu, ceru, ka izdosies arī nedaudz atpūsties, bet beig beigās būs labi kompromis un mums izdosies iet uz priekšu un panākt progresu. Vēl kāda lieta. Pat esmu daudz strādājis pie paplašināšanās, jo īpaši attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm. Šī Kopenhāgenes dilemma, šeit atkal man jā, jācita Engela kungs, tas, ko viņš teica, tātad tas, kas ir vērtīgs un praktisks risinājums kandidātu valstī, tai vajadzētu būt arī vērtīgam risinājumam dalību valstīs. Un tas nav saprotams, jāsaka. Rietumu Balkānu valsts tiek aicināts darīt ko vairāk par tiesiskumu, pamatiesībām, minoritāšu tiesībām, uh, mēdīju brīvību un tā tālāk, bet um, paši savās valstīs mēs nevienam šos uzdevumus neuzliekam. Tiem, kam liekas, ka šie pienākumi ir uh, veltīti tikai jaunajām dalību valstīm, es atceros, ka savos darba parlamentā aizsākumos 2009. gadā mēs nācām klajā ar rezolūciju par mediju varu, kādu Berluskonī bija savā valstī uh, izveidojis, un Itālija galu galā viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Tātad šeit mums jāskatās uz visām valstīm. Jāsalīdzina tās visas un jāmācās vienam no otra, arī jāmācās no labajiem piemēriem. Tādēļ es patiešām ceru, ka būs plašs atbalsts priekšlikumam, uh, nebūs iebildumu būvēt šo sistēmu un panākt to, ka cilvēki un pilsoņi jau atkal notic ideja par kopīgo savienību. Nu, tas tāds vispārīgi rakstura komentārs. Un viens specifisks komentārs. Tas ir par vienu no maniem grozījumiem. Mēs pozitīvi vērtējam jūsu ziņojumā iekļauto iespēju par pārkāpumu procedūru balstoties otro pāntu par pamatvērtībām. Cik es saprotu, un tas jau tagad tur parādās, jo tā, tagad to varētu izmantot. Bet, nu labi, ir iesniegts šis grozījums, kā, lai tas būtu vēl skaidrāk. Bet tajā pašā laikā es piekrītu jūsu tekstam tādā ziņā, ka to vajag precizēt. Pārkāpuma procedūra var un to var īstenot, balstoties arī uz otrā panta. Otrā panta pārkāpums tātad attiecībā uz pamatiesībām pamatvērtībām. Nu, ceru, ka atbalstīsiet šo grozījumu, arī pārējos. Bet, ja kurā gadījumā es patiešām ceru un es raugos uz šo uh, priekšlikumu kā svarīgu soli uz priekšu, lai pilsoņi sabiedrību atkal noticētu un lai Eiropas Savienība būtu tāda um, ticamāks. Um, ticamāk institūcija, kas ņem vērā pilsoņu bažas. Paldies, vēl divi runātāji. Aicinātu jūs tomēr izteikties salīdzinoši īsi, ja tas jums ir pieņemami. Lopes Agilara kungs, lūdzu. Paldies. Gribētu tikai papildināt kolēģi teikto. Ir tiešām ļoti svarīgi, lai mēs pastāvīgi apzinātos, ka ir šī Kopenhāgenes dilemma attiecībā uz mūsu darbu ne tikai saistībā ar tām valstīm, kas nesen salīdzinoši ir pievienojušās Eiropas Savienībai, jo to var izmantot kā atronu, lai diskriminētu tās valstis, kurām ir ļoti gara a, diktatūras vēsture, kurās demokrātija netika salīdzinoši sēni ir ienākusi Un arī pret uh, valsts, nu, tātad pretstatā ir valsts, kam ir ļoti gara demokrātijas pieredze, tam nepieciešama konsolidācija. Tas attiec uz pilnīgi visām ES valstīm. Te ir valsts, kas ir vairāku desmit, gadu desmitu garumā bijušas Eiropas Savienībā, bet, nu, tagad redzam zināmu regresu arī manā valstī Spānijā. Gribētu patiešām uzslavēt um, Sofiju Intvaldu paveikto, viņa ir ļoti smagi strādājusi, bet, kas attiec šo ziņojumu, es ar saviem grozījumiem mēģināju iekļaut ideju par to, ka viens no parametriem, kas būtu jāpaturprātā šajā mehānismā, ir tiesi, tātad sniegtās juridiskās palīdzības uh, vērtība un aizsardzība. Tas ir būtiski tīri tiesiskuma kontekstā, aizsargājot cilvēku tiesības, tiesas taisnu tiesu, tiesības uz taisnu tiesu. Un tādēļ, manuprāt, arī šo elementu vajadzētu iestrādāt ziņojumā, tāpat kā arī tiesisko palīdzību kopumā vajadzētu būt automātiskai jā, tiesiskai palīdzībai tiem cilvēkiem, kam vienkārši nepietiek līdzekļi vērsties tiesā. Tas ir ļoti svarīgs elements plašākā tiesiskuma kontekstā. Esmu jurists, esmu strādājis tieslietu ministrijā, un uh, tiesiskās palīdzības kvalitāte, advokāta kvalitāte ir ļoti svarīga, ja vēlamies, lai tiesiskums uh, darbotos pienācīgi. Ir jānodrošina, lai cilvēkiem būtu iespējas aizstāvēties tiesā, un tas saistās arī ar pamatiesībām. Liels paldies! Pēdējais runātājs lūdzu. Jā, arī es gribēju uzsvērt uh, šo elementu par um, vienlīdzību, līdztiesību starp acījām un jaunajām dalībvalstīm. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu uzticību Eiropas Savienībai un lai tām, tas, uzticība pieaugtu jaunajās dalībvalstīs. Šķiet, ka šobrīd ir tādi visai izteikti dubultie standarti. Un, manuprāt, ir svarīgi domāt arī par uh, monitoringa mehānismu, kā par centrālo elementu, kā par tā centrālo elementu būtu jāizmanto sabiedrības viedoklis. Es uh, visai ilgi strādāju pie konvencijas par minoritāšu tiesībām, un es zinu, ka ja kāds projekts rezultāts netiek reklamēts, Ja tas netiek popularizēts ne nacionālā, ne Eiropas līmenī, tad nevienam tas par labu nenāks. Tad tas būs tīri tāds uh, pasākums uh, institūcijas iekšienē. Bet es ceru, ka būs efektīvs monitorings, uzraudzība un arī um, tātad tāds uh, popularizēšanas mehānisms. Jā, saka priekšsēdētājs, arī es gribētu pateikties Sofijai Intveldē par paveikto darbu. Bet atgriežoties pie pagātnes, iepriekš strādāju arī es kā koordinators un ik viens no šīs komitejas koordinatoriem. Nu, arī man šķita, ka es it kā pats to iedomājos, bet jāsaka, tas tiešām ietekmē arī veselību. Pastāvīgi cīnīties ar to, ka mehānisma nav, bet katrs politiskais incidents, katrs negadījums katrā dalībvalstī ir jārisina. Pirmā tā bija Austrija 2002. gadā ka naivs un salīdzinoši jauns cilvēks 2002. gadā. Man šķita, ka, nu, ja es pareizajā pusē var jau būt ļoti interesanti, protams, bet ir visai interesanti raudzīties uz Eiropas Savienību, um, tātad kā tā rīkojas, me, pienācīgi mehānismu nav, un tad pēdējā mandāta laikā ik viens no incidentiem uh, visās valstīs Tātad mēs nerunājām tikai par kādu konkrētu politisko spēku. Un tur bija ves, visa politiskā, viss politiskais spektrs pārstāvēts. Un ik viena no šīm problēmām kļuva par uh, um, mūsu komitejas problēmu, Romu incidenti vai Berluskonī mēdī, tas bija viss parādījās arī mūsu komitejā. Gribētu pateikties Sofijai par uh, diskusijām ar visām pusēm, ar visiem, kas iesniedz grozījumus, jo šī komiteja noliek malā um, argumentus uh, un šo mehānismu, kas iztrūkst, lai risinātu problēmas konkrētā valdībā. Mums jāstrādā pie pienācīga mehānismu izveidas un jāsaka, um, ja godīgi, Sofija vienmēr ir uz to uzstājusi. Šobrīd Nu, žēl, ka mūsu diskusija notiek uh, pēcpusdienā pirms vasaras pārtraukuma. Es gribētu, lai sabiedrība redz, cik nopietni mēs uztveram šo jautājumu, kā mēs mēģinam izstrādāt mehānismu, kur visas grupas vienojas par mūsu kopīgo mērķi. Veiksmi darbā kolēģiem! Pārlie, pārliecināsimies, ka šie grozījumi izveido tādu īstenojumu mehānismu, ko pieņems arī padome, jo galu galā Mums ir šis jautājums jāuztver nopietni. Arī pats es to zinu neseno notikumu gaitā, paturot prātā Brexit. Mums ir nepieciešams šāds uzticams Eiropas mehānisms, kur Eiropas uh, Savienībai būtu loma un Eiropa parlamenta loma netiktu pastāvīgi apšaubīta. Kā tāda, kas vienkārši uh, veids šādas politiskas diskusijas un pārunas. Man šķita, ka es vienmēr rīkojos pareizi, varbūt reizēm pretrunā ar manu politisko pārliecību. Un, manuprāt, Lunačekas kundze ļoti labi sniedza pārskatu par to, cik sāpīgs šis process ir bijis gadu gaitā, un arī viņa norādīja, ka nav šīs uzticamības Eiropai. Tādēļ paldies visiem deputātiem, ka esat ļoti nopietni piegājušiem jautājumam Un es patiešām ceru, ka beig beigās mūsu visu darba rezultāts ļaus mums to atrisināt un aicināt tik līdz to būsim paveikuši. Varbūt arī tīri politiski mēģināsim šo jautājumu bīdīt uz priekšu, lai padome saprastu, ka mēs nopietni to domājam un uztveram. Ir jāstrādā pie šāda pienācīga mehānisma, lai valdības varētu tomēr turēt pie, atb pie atbildības, ja nu standarti netiktu pildīti. Un vēl ko gribētu piebilst. Galu galā arī parlamenta deputāti nav aizsargāti, ja šī mehānisma nav. Šo konkrēto valstu deputāti nebija pienācīgi aizsargāti. Neatkarīgi no tā, vai nu bija izmeklēšana vai kas nu cits būtu bijis. Nu, es ceru, ka neaizgāju pārāk delikātos jautājumus, bet domāju, ka jūs visi sapratāt. Lielas paldies vēlreiz par ļoti atvērtu, atklātu debati, diskusiju. Esmu pārliecināta, ka Franks Engels ir ļoti priecīgs, viņš ir ETP deputāts, kurš ir um, kā reiz radīts šim amatam, kā jau minēja Bonīkungs. Lielas paldies kolēģi vēlreiz par uh, diskusijām, paldies tev, Sofija, veiksmi darbā! Nu, tīri eh, kā komiteja, mēs ļoti uzstāsim uz šo jautājumu. Arī to kolēģi vārdāks iesnieguši grozījumus un iniciatīvu gaidu, kā mūsu darbs beigsies. So thank you for that, and um, we just have... Paldies, un eh, tagad eh, pēdējais darba kārtības punkts, 20. Tas ir Bodilas Valēro um, atzinums par Eiropas Savienības un Ķīnas tādas republikas nolīgumu par īstermiņu uzturēšanās vīzu režīmu atcelšanu diplomātsko pasturētājiem. Tātad mums ir jāizskata ziņojuma projekts un jā, jāpieņem lēmums par um, termiņu grozījumu iesniegšanai. Es saprotu, ka šis ir ļoti nopietns punkts. Valērā kundze, varbūt jūs varētu mums pastāstīt, par ko šeit ir runa. Paldies! Tātad šeit ir runa par. Nē, nē, es runāšu zviedru valodā, jo biju tā ieplānojusi. Šodien vēlamies runāt par vīzu režīma atvieglošanu diplomātiem no Ķīnas. Tātad te ir runa par vīzu atcelšanu. Šis punkts nav parāk pretrunīgs tiem, kas piedalījās ēnu referentu sanāksmē. Tomēr m, mm, radās jautājums par to, par cik īsti cilvēkiem šeit ir runā. Mēs uzdevām jautājumu komisijai, un komisija ir sniegusi atbildi. Mēs šeit runājam par diplomātiskajām pasēm, tātad Tad tas varētu būt 1200 un, mm, vai 200 tūkstoši diplomātsko pasu. Ļoti sarežģīti noteikt šo skaitli. Dažas no valstīm saka, ka tās tie varētu būt 4000, 5000 pasu. Tātad te ir runa par to, ka 2016. gada beigās tie varētu būt 5 līdz 6 tūkstoši pasu tātad lesē pasē pasu, kas varētu tikt iekļauta šajā sistēmā. No Ķīnas puses mēs rēķināmies ar apmēram 30 tūkstošiem diplomātu pasu. Nu, atklāt sakot, skaidrs nav pārāk liels, gal galā Ķīna ir ļoti liela valsts. Es ceru, ka pavisam drīz nākotnē mēs varēsim nodrošināt vīzu režīmu atvieglojumus arī citiem Ķīnas pilsoņiem, taču šis laiks noteikti ir vēl tālu nākotnē. Mēs ņemam vērā, protams, cilvēktiesību pārkāpumus, nāves sodu izpildes un tā tālāk. Ķīnai vajadzēs paveikt vēl daudz darba, pirms mēs varēsim virzīties uz priekšu šajā jomā. Attiecībā uz šo nolīgumu esam izveidojuši kopēju ekspertu komiteju. Tajā darbojas tikai komisijas pārstāvji. Beigās Eiropas parlamentam vajadzēs dot savu atļauju šim nolīgumam. Tieši tāpēc eh, parlaments būtu vēlējies vairāk iesaistīties, vai nu nodrošinot pārstāvu šajā komitejā, vai arī regulāri saņemot informāciju. Savā ziņojumā esmu ņēmusi vērā arī to, ka vīzu atvieglojumi ir jāparaksta, un provizoriski šos vīzu atvieglojumus varētu piemērot pirms Eiropas parlamentā atļaujas. Nu, tas varētu likties mazliet dīvaini, E, īsnībā te ir runa par tādu procedūru, kas runā pretī līkuma 2018. pantam. E, citādā ziņā nekāda liela problēma saistībā ar šo ziņojumu nav. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 18. jūlijas. Bet te būs runa tikai par procesuāliem grozījumiem. Komitejā ir paredzēts runāt balsot jau 5. septembrī, un Varbūt arī uh, referentam ir kas sakāms. Liels paldies, Bodila! Vēlas izteikties tikai viens deputāts no tautas partijas grupas. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī referentei. Atklāt sakot, neesam šeit atklājuši nekādas milzīgas problēmas attiecībā uz šo dokumentu, tā kā man nav nekas piebilstams. Patiešām jauki, ka jūs ieradāties, lai pateiktu tikai to, bet nu Libi komiteja to augstu novērtē. Paldies! Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai 18. jūlijas. Es atvainojos, vai komisijai bija kas sakāms pavisam īsi. Jā, pavisam īsi mēs vēlētos pateikties referentei un par un komitejai par izrādītu atbalstu. Mēs labprāt sniedzam informāciju. Kā jūs zinat, komisijai ir institucionāla loma bez sarunas par nolīgumu. Šī apvienotā komiteja iespējams vispār nekad netiks sasaukta, bet mm, komisijai ir šāda loma pārstāvēt Eiropas Savienību ārējās attiecībās. Kā jau iepriekš norādīju, attiecībā uz vīzu režīmu atvieglojumiem mēs labprāt vienmēr ierodamies, lai jūs informētu. Tāpat arī jūs paudāt uh, vēlmi nodrošināt vīzu režīmu atvieglojumus citiem pilsoņiem. Protams, ka tas neto, nenotiks rīt attiecībā uz Ķīnu. Mēs varētu vest sarunas par vīzu režīmu atvieglojuma nolīgumu. Īsnībā šodien politiskie līderi Eiropas Savienības un Ķīnas samitā to apstiprināja, un mēs tagad gaidām mandātu šīm sarunām par vīzu režīmu atvieglošanu visiem Ķīnas pilsoņiem. The, um... Bodila, tātad termiņš grozījuma iesniegšanai ir 18. jūlijas un runē tikai par procesuāls dabas grozījumiem. Labi. Vai ir kādi citi jautājumi? 21. punkts. Mūsu nākamā sanāksme notiks 31. augustā. Tiem, kas vēl ir klāt, es jo īpaši vēlētos pateikties tūkiem, kas vienmēr mums ir atvēlējuši arī papildu laiku. Vēlētos pateikties arī zālziņiem un visiem zālē vēl palikušiem deputātiem, darbiniekiem, kas ir klāt. Lūdzu, nododiet man pateicību arī saviem kolēģiem. Paldies arī visiem deputātiem. Arī tiem deputātiem, kas nav klāt. Vēlu visiem jauku vasaru. Paldies! Tiekamies pēc vasaras!